atbalstoties uz šiem materiāliem, mēs varētu pieņemt pienācīgu lēmumu. Paldies! And, uh, now... Un tagad mēs varam pabeigt debates un pāriet pie Malkolma Harbora ziņojuma par atpūtas laivām un ūdens motocikliem. Vārds četrām minūtēm Malkolmam Harboram. Priekšsēdētāja kungs, liels paldies pār to, ka uzaicinājāt mani prezentēt jums šo ļoti svarīgo ziņojumu par vienoto tirgu. Es uh, atgādināšu, ka mēs komitejā ļoti nopietni esam strādājuši pie šī priekšlikuma, redzu arī ēnu referentus, uh, Andrēs Švābu redzu šeit. Viņš spēlēja ļoti svarīgu lomu, ņemot vērā, ka viņa uh, apgabalā ir ļoti uh, svarīga šai nozarei ūdens robeža. Dažreiz cilvēki man jautā, kāpēc uh, harmonizētās. Uh, uh, vadlīnijas te vispār ir vajadzīgas. Es uzskatu, ka svarīgi ir atcerēties, cik svarīgs ir ražošanas sektors atpūtas laivām. MVU sektora ir vairāk par 67 tūkstošiem uzņēmumu, kas darbojas šajā nozarē, un šie skaitļi visu laiku nemitīgi tiek aktualizēti. Mēs runājam ne tikai par cilvēkiem, kas bovē lavas, bet um, arī par aprīkojumu ražotājiem un uh, arī citu uzņēmēji uh, ir iesaistīti sektora darbībā. Vienotais uh, iekšējais tirgus ir vitāli svarīgs uh, šiem ražotājiem. Priekšlikumam ir sena uh, vēsture. Kopš 94. gada to sāka skatīt, 2003. gadā to atjaunoja un skatīja atkārtoti, un mums tagad vēlreiz jāpārskata šis priekšlikums, un daži fragmenti vēl ir jāuzlabo. Īpaši runājot par laivu certificēšanu, inspekcijām, piemērošanu tirgus vajadzībām Uh, arī uh, drošības un vidas standartiem. Kā lai pierādītu jums, cik svarīgi ir šie problēma, es citēju informāciju no um, atpūtas laivu ražotājiem. Viņi man saka, šīs jaunās saistības uzlabo drošības operācijas un uh, pozitīvi ietekmē vidi, turklāt eh, mazina tirgus eh, sadrumstalotību un um, liek ražotājiem izmantot vienotus kritērijus. Nevar eh, novērtēt par zemu vienoto tirgu, jo dažreiz mēs aizmirstam, ka nelielos soļos mēs uh, nosēdzam visu ekonomisko telpu Eiropas Savienībā, kas ir labi patērētājiem, kas labi videi un uzņēmējiem. Viens no pamatā aspektiem šeit, pie kura mēs strādājam. Es eh, teikšu visu pirms, eh, ka dzinēju vides eh, snieguma aspekts šeit ir centrāls. Mm, runājot par dzinējiem, gan benzīnu, gan dīzeļdzinējiem, to uh, Uh, sniegums uh, tiks uzlabots. Mēs te uh, varam salīdzināt mūsu tirgu ar ASV un atrast līdzības. Mēs arī klasificējam atpūtas laivas, piemērojam tātad nedaudz citu klasifikāciju. Būtu labi, ja komisija tam piekristu. Ideja nāca nevis no mūsu komitejas, bet no citas, bet mēs esam izvērtējuši uh, šo priekšlikumu, esam sagatavojuši ietekmes novērtējumu. Tas ir daži varētu iebilst, ka ietekmes novērtējums nevienam nav vajadzīgs, bet jūs redzat, kā tas ietekmē darba rezultātus šeit. Te ir daudz atsevišķu grozījumu mūsu priekšlikumā, un iespējams es pie tiem pievērsīšos diskusiju gaitā. Bet man prieks prezentēt jums šo priekšlikumu. Komitējā mēs nobalsojam. Uh, visi par, un es eh, ceru uz līdzīgu balsojumu arī plenārsēdē. Paldies! Thank you very much, Mr. Paldies, Harbor kungs, un tagad es došu vārdu komisāram Tajānī. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Iesākumā es gribētu pateikties jums visiem un it īpaši Eh, Malkolmam Harboram, pateicoties kuram varēja rast vienošanos jautājumā par atpūtas laivām. It īpaši mēs šeit runājam par izmešu apjomu samazināšanos, par izplūdes gāzē, par stingrākiem e, kritērijiem. Mēs varējām uzlabot direktīvu, iekļaujot to jaunā likumdošanas ietvarā, paredzot jaunus pienākumus ekonomiskiem operatoriem un paziņošanas pasākumus. Tas viss ir paredzēts, lai varētu uzlabot vides aizsardzību un ietekmi uz vidi tiks mazināta kopumā Eiropas Savienībā. Izmešu apjoms um, vidējais gadā gan oglekļa, gan slāpekļa mazinātos par 30%. Tāpat arī mēs šeit runājam par stratēģiju ne tikai attiecībā pret apkārtējo vīdi, bet arī par šīs Eiropas nozares konkurētspēju. Šī ir ārkārtīgi būtiska nozara Eiropā - 37 tūkstoši uzņēmumu 230 tūkstoši tiešo darba vietu, e, apgrozījums 20 e, miljārdu eiro 2011. gadā, un 97% no šiem uzņēmumiem ir mazie un vidējie. 48 miljoni iedzīvotāji Eiropas Savienībā izmanto atpūtas laivas vai būru vai motora, un tādējādi Šī ir nozare, par kuru mums ir jārūpējas īpaši. Kā jau es sacīju, CO2 izmeša apjoms tiek ierobežots uh, atbilstoši tai sistēmai, kas pastāv savienoties valstīs. Tāpat arī mēs esam noteikuši pārējais sistēmu, dodot iespēju maziem vidējiem uzņēmumiem piemēroties stingrākajām normām. Domāju, ka šis ir lielisks piemērs, kas apvieno vides un rūpniecības politikas, un es ceru, ka šis ir piemērs, kurš pēc tam izpaudīsies citos komisijas eh, priekšlikumos par labu Eiropas rūpniecībai. Mums izdevās panākt plašu vienprātību, lai varētu saglabāt esošo kategoriju sistēmu. Patērētāji un uzņēmumi ir pieraduši pie, šīm, pie šīs kategorijas sistēmas un būtu ļoti neveiksmīgi to mainīt. Mēs neesam pret kategoriju grozīšanu koncepciju ziņā, taču tas nevar notikt uh, vienas dienas laikā. Šis jautājums ir jāpakļauj ilgam saskaņošanas periodam un tas varētu notikt pārskatot visus noteikumus attiecībā uz atpūtas laivām un kuģiem. Esošās kategorijas tādējādi tiek paturētas spēkā tagad. Mēs tādā veidā samazinām piesārņojumus, skaņas piesārņojumu, jo ļoti bieži peldlīdzekļi ir ievērojums trokšņa avots tādās vietās, kur šī piesārņošana ar skaņu varētu būt visai traucējoša. Un piektajā pantā mūsu tekstā ir skaidrs norādījums šajā sakarā. Tāpat mēs esam paredzējuši izlūdzgāzu apjomu ierobežošanu, kā arī skaņas līmeņa ierobežojumu motoriem. Mēs esam rūpīgi izvērtējuši iespēju virzīties vēl tālāk eh, vidas aizsardzības ziņā. Tuvākajā turpmākajā šī teksta pārskatīšanā, bet arī šajā tekstā tika īpaši uzmanība pievērsta maziem vidiem uzņēmumiem. Tagad vārds Tatarēla kungam, kuris neredzu sēžu zālē, un nākošais runātājs ir Švāps. Um, komisāra. komisāra kungs, vicepriekšsēdētāji, kolēģi. Es pirms vēlos pateikties Malkolmam Hārboram, komitejas priekšsēdētājam, par lielisko darbu sporta un atpūtas laivu sektorā, tirgus sektorā. Nevajadzētu aizmirst, ka sabiedrība mūs ir aktīvi vērojusi šī darba ietvaros, un mēs esam ļoti labi pastrādājuši. Malkolms Hārbors to jau pieminēja. Mums bija ļoti labs pamats, labs priekšlikums no komisijas uh, par vienoto tirgu atpauc laivām, ūdens motocikliem. Tagad uh, ar, teiksim, itāļu motociklu, ūdens motociklu var doties ceļot visur Eiropas Savienības ūdeņos. Un, um, Tas nāk par labu ražotājiem, patērētājiem. Tas rada Eiropas pievienoto vērtību. No otras puses, um, kas uh, mums arī ir izdevies un par ko esmu īpaši pateicīgs, ietekmes novērtējumi no komisijas tiešām mums palīdz. Jā, izdodas atrast labu zinātnieku, kas sagatavo šo novērtējumu. Mums izdodas pārliecināt likumdevēju, ka scenārijs, kas uh, tajā izklāstīts, visvairāk uh, atgādina realitāti un jāsaka, ka šeit priekšlikums par ietekmes novērtējumu šeit ir pierādījis, ka tehniski ar mūsu darbu mēs esam radējuši pievienoto vērtību un palīdzējuši pilsoņiem. Turklāt es šos noteikumus skatu arī kā jurists. Un uh, šķiet, ka konsensus komitejā tas, ka vienbalsīgi tika pieņemts šis priekšlikums, tas uh, garantē Uh, mums to, ka šis priekšlikums par atpūtas laivām saskana ar Lisabonas līgumu un uzlabo tiesisko noteiktību Eiropas Savienībā. Es saprotu, ka komisija ir uh, sniegusi līdzīgu skaidrojumu kā pirotehnisko ierīču gadījumā un uh, tiešām ceru uz labu iznākumu balsojot rīt. Paldies tagad Repo kungs. Paldies priekšstādātā kungs. Es biju ēnu referents, tas bija liels gods. Tā ir ļoti interesanta uh, tēma - atpūtslaivas un ūdens motocikli. Gribu teikt paldies referentam, sadarbība bija ļoti laba un ziņojums ir tiešām ļoti veiksmīgi izstrādāts. Šādi mēs uh, sargājam patērētājus un uh, garantējam ilgtermiņa attīcību. Gribu īpaši uzsvērt, ka ir labāka aizsardzība attiecībā uz patērētāju nelēmas gadījumu kontekstā. Es domāju par uh, drošības jautājumiem, piemēram, elektrolīnijas, gāzes līnijas. Šie jautājumi tiek risināti, tāpat arī vidas aizsardzība ir ļoti nozīmīga. Jāuzsver arī, ka, piemēram, biodegvielas um, jautājums tiek risināts. Ir labāka aizsardzība visam sektoram un tiek veicināta attīstība šajā sektorā, nu, praktiski visām pasaulē. Tas nāk visiem par labu. Paldies. Das. Paldies. Nākamais runātais Manders. Kungs, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētājs, izteikšos īsi. Es vēlos pateikties. Um, Hārbor eh, kungam par labu sadarbību. Iekšē tirgus komitejā priekšlikums eh, tika pieņemts vienbalsīgi, tas liecina par lielisko darbu. Es eh, dažkārt biju šaubas par ietekmes novērtējumu komisijā, dažkārt liekas, ka tas ir tāds darbs ar arhīviem, bet šoreiz nē, tas tā nav bijis, un man prieks, ka komisijā ir ieklausījusies mūsu idejās drošība lietotājiem un um, tad tas ir izšķirošs kritērijs. Un um, runāt par drošību arī ir ļoti laba iniciatīva. Varētu papētīt, uh, varbūt mēs varētu ieviest tādas uh, Eiropas uh, mēroga tiesības šāda veida transporta līdzekļiem, jo uh, tiem, kas brauc ar lāvu, jāzina, ko viņi dara mm, ar šo transporta līdzekli. Un citādi man liekas, ka rīt priekšlikums eh, tiks pieņemts un tas eh, palīdzēs iekšējiem tirgum. Paldies! Eh, un tagad De Martīnī kundze. Paldies, priekšsēdētā kungs, Tajānī kungs, godātie kolēģi. Sveicu komitejas priekšsādātāju Hārboru kungu. Viņa uh, priekšlikums jaunai direktīvai par atpūtas laivām un ūdens motocikliem ievērojami modernizē uh, likumdošanu. Manai valstī Itālijai tas ir ļoti nozīmīgi. Daudz cilvēki ir uh, cietuši negadījumos un uh, arī gājuši bojā. Uh, izmantojot atpūtas laivas un to vadītāji nemaz nav pamanījuši, ka ir kaitējuši kādam citam. Šī situācija tagad tiek mainīta. Šo laivu izmantošana būs iespējama tikai 100 metrus no piekrasts, no krasta līnijas, lai neapdraudētu cilvēkus. Un tas ir ļoti nozīmīgi. Paldies! Nākošā runātāja Hanslikas kundze. Paldies, priekšsētā kungs Tams un kungi. Sveicu referentu. Vēlos ļoti sirsnīgi viņu sveikt sakarā ar ļoti veiksmīgi paveikto darbu un kompromisu. Es ir vairāk miljoni laivu, kas tiek izmantotas atpūtas mērķiem. Ir, ne, ir jāievēro visi drošības noteikumi. Komisijas priekšlikums ievēro visus drošības kritērijus, arī trokšņa un emisiju noteikumi tiek strikti noteikti. Runiet ne tikai par laivām, atpūtas laivām un jahtām, bet arī, piemēram, tiek runāts par visiem pelda līdzekļiem, arī par nelielām piepūšamām laivām ar piekarnāmo motoru. Tām arī jāaizpilda visi drošības noteikumi, ja tās tiek laiktas, laistas apritē. Tas ir ļoti nozīmīgi patērētājiem. Šeit jāuzsver, ka sporta laivu sektorā vairāk nekā 37 tūkstoši uzņēmumu aktīvi strādā. No tiem daudzi ir mazi un vidējie uzņēmumi. Šajā sektorā ir vairāk nekā 270 tūkstoši strādājošo. Šie uzņēmumi un darba ņēmēji tos skar šīs, šīs izmaiņas likumdošanā. Vēlreiz sveicu referentu un uh, gribu uh, teikt, ka viņš ir daudz ko precizējis. Nu, piemēram, definīcijas šī direktīva ir ļoti tehniska. Malcolm, es uh, tevi vēlreiz sveicu un uh, vēlu daudz veiksmus. Paldies! Nākošais runātais Mirska kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribu pateikties ziņotājiem Harbora kunga par ļoti svārīgu darbu. Ja ņemt vērā dažādas rezolūcijas Eiropas parlamenta, var droši teikt, ka šī rezolūcija vajag pieņemt, lai sistematiz sistematizētu situāciju ar, ūden, ar ūdens transporta ražotājiem. Tomēr gribu pievērst jūsu uzmanību tam ka jāveido noteikti tāda veida lai nepieļautu lielu ražotāju monopolu un dot maziem uzņēmumiem iespēju piedalīties ūdens transporta un tā dzinēju ražošanā. es pārliecināts ka šis, šī rezolūcija dos, dos skaidru un gaišu signālu ka vajag ieviest kārtību šīs nozarē. paldies jums par uzmanību! Thank you very much. And next speaker is Madame Galpelch. Paldies. Köszönöm szépen, eh, tisztelt elnök úr! Elő... Es gribētu uzsvērt eh, to, ka īpaši pateicība eh, pienāks Simko komitejas priekšsādātājiem. Viņš ir pelnījis šos pateicības vārdus, jo viņa ziņojums ir ļoti vērtīgs. Viņš ir ļoti uh, rūpīgi strādājis, ir uh, ievērotas visas detaļas, daudzas tehniskas lietas ir noskaidrotas un arī problēmas atrisinātas. Īpaši vēlos izcelt eh, uh, trīs jautājumus, jo man arī cībā nav pārāk daudz laika. Tātad robeža vērtības un to harmonizēšana, tas ir ļoti nozīmīgi. Bez tam Jāievēro tehnoloģiskā attīstība. Jaunās normas ir eh, ļoti būtiskas. Tas nāks mums visiem par labi, it īpaši vienlaikus šīs normas kļūs par globālām normām. Tāpat jārunā par emisiju vērtībām, nu, piemēram, skaļa, skaņa, ātrums, un arī e, citas robežvērtības tiek noteiktas. Nākošais jautājums, kas ir īpaši izcelts un kas ir nozīmīgs, ir saistīts ar drošības e, jautājumiem un drošības klauzulu. Vispēcot, mūsu rīcībā ir juridisks e, ietvars. Tāpat gribu teikt, ka ar šo juridisko instrumentu pielietošanu varēs tos peld līdzekļus un laivas izņemt no aprites, kas apdraud cilvēkus. Tāpat man liekas, ka ļoti nozīmīgi ir tas, ka jaunie vērtēšanas procedūras pasākumi ir aizsākti. Un īpaši jāsver tas, ka daudzi cilvēki pērk šīs laivas trešajās valstīs. Uh, un šīs laivas bieži neatbilsta mūsu uh, normām. Nu, tā tas ir bijis vismaz līdz šim. Mums ir ļoti rūpīgi jāstrādā, jo šī tēma skar ļoti daudz iedzīvotāju. Paldies, un tagad nākamais runātājs ir Kofirādi kungs viena minūte. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Komisār kungs, šodien mēs runājam par ļoti lielisku priekšlikumu. Eh, tas ir priekšlikums direktīvai par atpūtas laivām, ūdens motocikliem un pateicoties Hārbaura kunga darbam, arī priekšsēdētāja darbam, komitejām. Eh, šis darbs padarīts labi, veikts uzmanīgi, rūpīgi. Es domāju, ka šai direktīvai līdzi jānāk ir arī definīcija uzlabojumam. Eh, uzlabot definīcijas vajadzētu noteiktās mm, sfērā šeit. Eh, tas ir ļoti svarīgs, ļoti labi padarīts darbs vēlreiz. Gribu pasvītrot. Un šeit ir eh, noteikti ieguvumi gan drošībai, gan videi, un arī patērētāji gūs labumu, un līdz ar to mēs uzlabosim šajā sektorā lielāku konkurētspēju, un te daudz ir mazo un vidēju uzņēmumu. Šeit uh, Mēs zinām, ka ir ļoti daudz ražotāji, tieši mazie Eiropā, kas darbojas šajā nozare. Un um, ir ļoti svarīgi skatīt šīs jautājumus kopā ar vidi un drošību, un rezultātā mēs varēsim konkrēti augstā līmenī. Paldies, un tagad mums būs brīvais mikrofons. Man tikai viens runātājs pieteicies paška kungs viena minūte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 uzteikt visus tos, kas ir strādājuši pie direktīvas sagatavošanas. Direktīva aptver visas laivas, piepūšamas, mazas sporta laivas, arī eh, jahtas, milzīgas jahtas, un ir jāatrod harmonizēti noteikumi. Protams, da, ir jāsako, kā dalība valsts tos ievēros. Motors, eh, tā drošība. Uh, un e, šo uh, laivu radītās emisijas, tas viss ir jāņem vērā. Tas ir arī uh, atrunāts šajā priekšlikumā, tādēļ esam do domājuši, ka tādā veidā mēs varēsim panākt nopietnu uzlabojumu. Paldies! Un tagad došu vārdu Tajānī kungam. Tajānī, a... Tajānī kungam vārds. Signor Presidente, grazie a tutti i parlamentari. Paldies, priekšsēdētāji Gribu pateikties visiem deputātiem, kas ir devuši savu ieguldījumu šajā darbā, un rezultātā mums ir lielisks rezultāts arī vidas aizsardzības ziņā, un arī tāds, kas palīdzēs mums uzlabot konkrētu spēju. Es piekrītu Kafarātī kungam, ka mēs šeit sūtam tādu signālu, kas ir tāds, ka mēs veicinam tādu rūpniecības attīstību, kas veicina izaugsmi, kas nerada piesārņojumu, kas darbojās MVU interesēs. Es uzklausīju ļoti interesantus priekšlikumus, ko izteica Mandis kungs un Dematīnī kundze. Šī, šie priekšlikumi bija ļoti saprātīgi un ir vērts par viņiem padomāt. Ir īpaši paturot prātā e, šo te Eiropas licences ideju. Mans um, ģenerāldirektors jau. Uh, ir lūdzis, lai tiktu izvērtēta šāda licences veida tiesiskuma. Mums vēl nav tādas likumdošanas bāzes tieši iekšējā tirgus jomā, par ko es personīgi atbildu. Bet mums jāatrod transporta nozarē šo tiesisko bāzi, kur uh, jau ir Eiropas licence pasažieriem un kravas eh, pārvadājumiem tieši pa ūdenceļiem, tātad dažādas laivas, kas ir domāts pasažieriem kravpārdājumiem. Un mēs varētu padomāt par šo jautājumu. Mēs varētu sadarboties ar eh, Kalas kunga ģenerāldirektorātu un mēs varētu varbūt izdomāt eh, kādu Eiropas licenci, kas būtu līdzīga šai ziņā līdzīga jūras kodeksam. Varbūt ir iespējams izstrādāt arī Eiropas kodeksu. Es noteikti informēšu jūs par tālāko notikumu gaitu, stāstīšu par eh, to informāciju, kādu mēs eh, iegūsim, runājot par kompromisu. Mēs atbalstam. Mēs, mums ir zināmas bāžas, mums ir bažas par komitejas kompetenci. Mēs attiecīgi sūtīsim mūsu informāciju parlamenta dienestiem, lai tas būtu iekļauts protokola. Paldies visiem deputātiem, tiem, kas sūtīja, palīdzēja mums sūtīt šo pozitīvo signālu, kas Eh, palīdzēs attīstīties mūsu nozarei, kurai būs jāpārvar noteikts eh, grūtības, bet eh, šāda veida signāli varētu tikai veicināt nozars attīstību, arī mazos un vidējos uzņēmums, jo maziem vidējie uzņēmumi ir vienīgie, kas spēj radīt jaunas darbvietas un dot arī cerības jauniešiem. Paldies, komisār kungs, un tagad es gribētu dot vārdu Hārbar kungam. Well, thank you very much, uh, President. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas ir devuši savu ieguldījumu eh, šajā darbā. Un arī pat es esmu nedaudz samulsis, es dzirdēju daudz uzslavas, bet tomēr tas ir kopīgo darbu augsts. Eh, eh, diemžēl visi ēnu referenti ir aizgājuši, bet es gribētu eh, pateikt paldies Švāba kungam, Repa kungam, Mandes kungam eh, un eh, Rīvas kundzei no zaļo grupas. Mēs šajā ziņojumā esam ietvēruši vairākus aspektus, kā jau es teicu, mēs tagad esam ķērušies pie īstenošanas, tā ir īstenošanas fāze, mums ir ļoti daudz dažādas diskusijas, par iekšē tirgus jautājumiem, komitoloģijas jautājumā. Mēs esam runājuši, interesanti būtu dzirdēt komisijas pēdējo viedokli par mūsu kompromisu priekšlikumiem. Mēs esam gatavi strādāt ar parlamentu, grib, gribam kā parlam, mēs gribam kā parlaments turpināt šī darba uzraudzību. Un es uh, uzskatu, ka nebūtu pareizi pieņemt tikai likumdošanas aktu un pēc tam neskatīties, kā tas notiek uh, praksē, kā tas tiek īstenots es eh, ceru, ka eh, mana komiteja, arī nākamās komitejas, kas nāks aiz tās, eh, turpinās šo darbu. Un komisijas pārstāvis runāja par tālāko darbu, tātad vides ietekmi, ietekmi no trokšņa emisijām. Un, uh, Faktiski ilgs laiks ir pagājis. Mēs komitejā nobalsojām pagājušajā, pagājušā gada jūnijā par šo dokumentu. Tas ir tāpēc, e, ka um, speciālisti padome, eksperts padome nestiekas um, e, pietiekami bieži, un mēs negribējām sasteigt notikumu gaitu, mēs negribējām steigties ar otro lasījumu, aizsūtījām pirmo un gaidījām viņu rezumējumu un tad likām kopā visu paketi. Tas viss notika īrijas prezidentūras laikā. Es gribētu pateikties Maiklam Klainam, eh, kas nospēlē ļoti būtisku lomu, strādājot ar komisijas dienestiem, maniem kolēģiem arī, un virzīšu lietu ātri un konstruktīvas priekš. Es gaidu, kad par šo priekšlikumu balsos rīt un cerams, ka pozitīvi. Paldies! Dāmas un kungi, šī diskusija ir beigusies. Balsosim rīt, pulkstens 11.30. Un tālāk mūsu darba kārtībā ir rezolūcijas priešlikums ar gaisa kuģa eksploatāciju saistītās tehniskās prasības un administrācijas.